Ībā ir patrao Neves kundzes ziņojums par zaļo grāmatu kopējas lauksaimniecības politikas reformā. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgi par zivsaimniecības politiku. Un daudzās valstīs šim jautājumam uh, visi seko, protams, arī manā sektorā. Un lūdzu, patrao Neves kundze, jums ir četras minūtes, jo jūs esat referenta. Paldies! Muito obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, dāmas un kungi. Vēlos arī teikt, ka 50 zivsaimniecības pārstāvi tūliņ pat ieradīsies, ja viņi gribēs sekot šīm debatēm. Runāšu Zivsaimniecības komitejas deputātu vārdā. Esam ļoti nopietni strādājuši pie šī ziņojuma un ceru, ka esam gandarīti par paveikto darbu, jo ziņojums tagad ir jau izskatāms plenārsēdē. Kopējā zivsaimniecības politika ir ļoti svarīga Eiropas Savienībā. Tā var kalpot par tādu kā simbolu. To nebija viegli izveidot. No sākuma 80. gados mēs to izveidojam. 2002. gadā notika reforma, un kā jūs visi noteikti zināt, būtiskākās problēmas šajā zivsaimniecības politikā ir saistīts ar pārmērīgu nodzveju, ar to, ka flote ar vienu noveco, un šāds problēmas, diemžēl, joprojām nav atrisinātas. Tagad mums ir nepieciešams nodrošināt zivsarniecības politikas kārtēju reformu, un šīs reformas ir ļoti plašas. Vēlos arī teikt, ka zivsarniecības nozare ļoti gaida šīs reformas. Ir nepieciešams skaidri pateikt, kas mums ir jādara. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs līdzsvars starp sociāla-ekonomiskiem faktoriem, vide un zivsaimniecības vajadzībām. Vispirms runājot par zivju krājumiem, mums ir nepieciešams nodrošināt to, ka zivsaimniecība kā ekonomiskā aktivitāte var turpināties, un lai tas notika pamatojoties uz dzīvot spējīgiem ekonomiskiem kritērijiem. Un šeit ir izvirzīti trīs pamatmērķi, kas ļauj nodrošināt to, ka nozare Eiropas Savienībā varēs turpināt attīstīties. Šie ir būtiskākie principi. Tā pašā laikā mēs mēģinam panākt to, lai zivju krājumi tiktu uzturēti un pat palielināti. Kā mēs to darām? Mēs saprotam, ka ir nepieciešams investēt decentralizācijā, ir nepieciešams nodrošināt lielāku atbildību un uzraudzību, arī no zvejnieku puses, tā lai viņi varētu pieņemt lēmumus uz vietas. Ir nepieciešama pārvaldība, lai pārvaldība atrastos tuvāk krastam, lai pārvaldība būtu decentralizēta, nevis centralizēta. Tad ir nepieciešams modernizēt zvejas floti, un ir nepieciešama arī pārvaldības modeli, kas būtu, modeļi, kas būtu labāk pielāgoti dažādām situācijām Eiropas Savienībā. Tād vēl ir nepieciešams uzlabot tirgu zivsaimniecības produktiem. Ir jāatcerās, ka zīvi produktiem ir jābūt ar maksimālo pievienoto vērtību. Tād ir nepieciešams arī paraugprākšu saraksts. Un, protams, arī higienas prasības ir jāievēro pilnībā. Šādā veidā varēsim panākt ilgspējīgu zivsaimniecības politiku Eiropas Savienībā. Un visi šie faktori jāņem vērā kopumā, atceroties pārstrādes nozare. Nākamais aspekts ir saistīts ar sieviešu iesaistīšanu zivsēmniecībā. Sievietēm ir ārkārtīgi svarīga loma. Tad vēl ir nepieciešams panākt to, lai importētie zivju produkti tiktu certificēti pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, uz kādiem tiek certificēti Eiropas Savienībā ražoti produkti. Šādā veidā varēsim maksimāli izmantot mūsu kapacitāti pirms zīvju produkti nonāk Eiropas Savienībā. Tāpēc varam izdarīt secinājumu, ka zīvju zivsaimniecības uh, politikas reformas ziņojums ir mūsu kopīgs darbs. Mani kolēģi ir ieguldījuši ļoti daudz darba un vēlos pateikties sekretariātam, vēlos pateikties deputātiem, kas strādā zivsaimniecības komitejā. Un paldies, protams, arī maniem asistentiem. Es tiešām uzskatu, ka ziņojums ir tapis pateicoties daudzu cilvēku pūliņiem, un es ceru, ka šis ziņojums tiks pieņemts. Paldies! Un tagad padoms vārda Martins Fragero. Ministrs, kas ir atbildīgs par zivsaimniecības jautājumiem Spānijas valdībā. Paldies, priekšstādātāji! Prezidentūra vēlas pateikties par iespēju diskutēt par šo jautājumu Eiropas parlamentā, jo mēs saprotam, ka šis ir ļoti svarīgs posms vispārējai apspriedē par zaļo grāmatu. Un tāpēc arī diskusijas Eiropas parlamentā tiks ņemtas vērā komisijā, tad, kad komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Arī padomē notiks ļoti rūpīga visu jautājumu izpēte. Un šādā veidā mēs varēsim savu likumdošanas priekšlikumu uzlabot, ņemot vērā koplēmumu procedūras vajadzību. Zaļā grāmata, ko sāka izstrādāt 2009. gadā, šajā grāmatā ir skaidri norādīts, ka zivsaimniecībā ir ļoti nopietnas problēmas Mēs redzējām, ka mērķi nav noteikti pietiekami skaidri un ka trūkst vispārējais atbildības par šo sektoru. Arī likumdošanā pastāv zināmas problēmas. Mēs mēģinājam rast risinājumus struktūrālām atšķirībām. Un tādi jautājumi, piemēram, kā diferencēts režīms, ražotāju flotēm, kā arī flotēm, kas tiek izmantotas nelieliem, nelielām nozvejām. Tad nākamais jautājums ir zivju vecums, integrācija, zivsaimniecības politikas, integrācija vispārējā jūras politikā, kā arī jautājumi, kas ir saistīti ar valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Dalību valstis individuāli, kā arī kopā, padome, arī šobrīd izskata visus šos aspektus un konsultāciju pirmais posms beidzās 2009. gada decembrī, un 1700 priekšlikumi tika saņemti, un bija arī daudzas dažādas sanāksmes par šiem jautājumiem. 2010. gada sākumā mēs turpinām diskusijas, un tagad jau ir izkristalizējušas būtiskākās idejas, un ir paredzēti, paredzēti semināri, ko vadīs komisija par tādiem jautājumiem, piemēram, kā zvejas piepūli un zvejas tiesības. Šobrīd mēs runājam par tādiem jautājumiem, kā zvejas saimniecība, ka zivsaimniecība ietekmē daudzus citus aspektus, un kā piemēram tādi jautājumi, kā izmetumi ietekmē situāciju. Maijā Lakaronijā notiks konference, ko organizē padome un komisija, un tur mēs runāsim par reformu būtiskākajiem jautājumiem - zivju populāciju, uzturēšana, finansēšana, kā arī zvejas flote. 5. maijā Vigo notiks ministru konference, un tur ministri varēs izskatīt konferences rezultātus, un visticamāk, ka jūnijā padome notiks neformālas debates par darba dokumentu, kurā būs iekļauti priekšlikumi par izmaiņām, un tad 2010. gada otrajā pusē komisija nāks klajā ar balto grāmatu, un tur jau būs konkrētas norādes uz regulējumu, uz tehniskiem pasākumiem, uz konkrētiem mērķiem, kas ir saistīti ar kopēju zivsamniecības politiku un tās reformu. Šobrīd padomi vēl nav pieņēmusi kopēju nostāju, un padomi plāno pieņemt oficiālu lēmumu tad, kad 2011. gadā tā būs saņēmusi no komisijas likumdošanas priekšlikumu. Un mēs noteikti ņemsim vērā visus noteikumus, kas ir saistīti ar koplēmumu. Liels paldies Mārtiņ Fragero un tagad lūdzu Damanaki kundze komisāre un laipni lūdzam Eiropas parlamentā. Es nezinu, vai viņš šeit ir pirmo reizi, vai viņa pirmo reizi runā parlamentā, bet noteikti Šī ir pirmā reize, kad es esmu klāt un jūs runājat līdz ar to laipni lūdzam. Un jūs spēlējat ārkārtīgi svarīgu lomu šajā procesā, tāpēc esam ļoti gandarīti, ka esat klāt. Un šobrīd notiek ārkārtīgi svarīgas debates. Lūdzu. Good morning, Mr. Labrīt, priekšādātā kungs. Liels paldies par jūsu laipnajiem sagādīšanas vārdiem. Priekšādātāja kungs, godātie deputāti. Tā kā šī tiešām ir mana pirmā runa komisāra samatā šī parlamenta priekšā, es gribēju jums visiem teikt paldies par to, ka devāt man iespēju uzrunāt Eiropas parlamentu šorīt. Jūtos pagodināti, ka var būt šeit jūsu priekšā un var apspriest ar jums kopējās zivsaimniecības politikas reformu. Un tas, protams, ir aktuāls jautājums visam sektoram. Gribēju apsveikt arī referentes kundzi, Nevešas kundzi par to, par viņas, un pateikties viņai par visiem tiem centieniem, ko viņa izdarījusi, lai savienot kopā visas viedokļus un dažādos, dažādos priekšlikumus. Pilnībā piekrītu tam, ka mums nepieciešama radikāla reforma. Mums ir jāpārveido šī struktūra un jālabo trūkumu šajā politikā. Kā jūs visi zināt, tad iepriekšējā reforma notika 2003. gadā, un jāsaka, tā nebija pietiekami veiksmīga. Šobrīd mums jārisina visi šie, jā, jālabo visi šie trūkumi, jā, jāsaņem jā, jāgūst labāki rezultāti un jānodrošina atbilstīga attīstība. Sabiedrības konsultāciju rezultātā redzējām, ka ir pausts plašs atbalsts šāda veida reformai. Protams, ka es nevarēšu šobrīd atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem un atrisināt visas problēmas, kas pieminētas jūsu ziņojumā. Un tomēr, paturot prātā īpaši jūs kompromisa grozījumus, kā arī e, īpaši attiecībā uz ilgspējību, pār, pārliek, pārliecīgo kapacitāti un e, centralizāciju, kā jaunos zivsēmniecības nolīgumus un to īstenošanu dzēniecības e, jomā, kā arī citur. Pilnīgi gribu teikt lielu paldies par jūsu konstruktīvo ieguldījumu. Gribēju uzsvērt vairākus jautājumus atsevišķi. Pirmam kārtām valsts finansējums. Domāju, ka mums subsīdijas jākoncentrē tā, lai gūtu labākus rezultātus, mums tie jāvērš uz zināmiem politikas mērķiem. Nu, piemēram, tā vietā, lai atbalstītu jaunu zvejas kuģu celt būvi, mums vajadzētu drīzāk pievērsties zivju sugu selekcijai un audzēšanai. Tādā veidā mēs varēsim labāk atbild, atbild, atbildēt uz izaicinājumiem, kas mūs gaida. Par sociāliem jautājumiem runājot, mums ir vajadzīga tāda zivsaimniecība, kas rada drošas un pievilcīgas darba vietas. Tāpēc ar prieku un nepacietību gaidu jūs priekšlikumus šajās jomās turpmāko debašu laikā. Gribu jūs turklāt arī informēt par tiem soļiem, ko grasamies spērt tālāk. Mēs gribam sagatavot ziņojumu kopsavilkumu par pagājušā gada, pagājušajā gadā veiktajām konsultācijām, un līdz ar to sagatavo, un uz to pamat sagatavot jaunus priekšlikumus. Šobrīd organizējam seminārus, lai apspriestu konkrētus tēmas ar interesētajām pusēm, ar iestādēm un arī ar dalību valstīm. Kopā ar Spānijas prezidentūru esam paredzējuši organizēt plašu konferenci mājā par šiem jautājumiem. Uh, Es zinu, un tas arī jau tika pieminēts, ka pastāv tehniskās seminārs, kas norisinās šobrīd, šajā pašā brīdī komisijas ēkā, un tur līdzdarbojas šobrīd pār, dalībnieki no visas Eiropas. Man tiešām ļoti žēl, ka jūs nevarat tur šobrīd būt un tajā piedalīties. Šo semināru norganizējam jau, sākām organizēt jau pirms ilga laika, un es varu mēģināt pārliecināties, ka turpmāk sanāksmes, šāda veida sanāksmes nesakrīt ar plenārsēdēm. Pamatojoties uz visiem jūsu ieguldījumiem, mēs uh, jau 2010. gada otrajā pusē sāksim izstrādāt komisijas priekšlikums, lai liktu tos priekšā nākamā gada pavasarī. Šis plašais konsultāciju process sasniegs savu kulmināciju auglīgās diskusijās tieši ar jums, godāmie deputāti. Jūs esat līdzlēmēji un jums būs būtiska loma veidojot jauno politiku un darot to, protams, plecu pie pleca ar padomu. Ar nepacietību gaidu šo iespēju īstenot sadarbību ar jums visiem. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Un tagad sāksim ar runātājiem, kas pārstāv politiskās grupas. Pirmais izteiksies tautas partijas vārdā Antenoro kungs, un es gribētu teikt, ka šīs debats ir ārkārtīgi nozīmīgs, un to parāda e, fakts, ka mūsu sarakstā ir vairāk kā 30 runātāji. Un līdz ar to runāšanas saraksts ir ļoti ierobežots. Gribu uzreiz lūgt deputātiem runāšanas laiku ievērot, darīt to ļoti strikti. jo citādi man nāksies jums nogriezt mikrofonu, atņemt mikrofonu. Jo jāsaka, darba kārtībā mums tiešām iekļauti pla ļoti plašs runātāju saraksts un laika nav īpaši daudz. Tātad vispirms, kā jau teicu, tāds partijas vārdā Antinā kungs. Grazie, signor prezidents. Liels paldies, priekšādātāja kungs. Pateicoties padomas darbam, Un vēl viņam, protams, visu to labāko, vēl vislabāko veiksmu arī komisārs kundzei, kas ir nu pat teikusi savu pirmo parlamentā. Gribu teikt, ka joma, ko šobrīd apsveram, ir ārkārtīgi nozīmīga. Es domāju, ka zaļā grāmata, kas ir tikusi sagatavota neatgriezīsies pie mums tādā pašā formā, kā tas notika 2004. gadā. Jo parlaments šobrīd ir pavisam citā pozīcijā. Mums ir koplēmuma kompetence piešķirta, to piešķīris Lisabona līgums, un, protams, ka, lai sasniegtu mērķus, mēs šo priekšrocību arī izmantosim. Galvenie punkti, ko aprakstīja mūsu referenta pat Rau Nevešas kundze, e, ir ļoti pamatoti. Gribam pateikties viņiem par to darbu visas tautas partijas vārdā. Jo par visu, tātad, ko viņa ir izdarījusi un par visu to kompromisiem, ko, ko viņai izdevies panākt starp visām grupām. Uh, Viņai ir izdevies runāt par zivsēmniecību, bet tāpat laikā skatīties mazliet plašākā mērogā, ne tikai uz zaļo grāmatu šai jomā. Un gribēju teikt, ka runājot par zivsēmniecību, mums jāņem vērā vidusjūras reģiona īpašās vajadzības. Šobrīd mums vajadzīgi pareizie noteikumi, pareizais regulējums, kas palīdzētu mūsu ziv, zvejniekiem. Bieži vien zivsaimniecības pārstāvi un valstis, kas atrodas pie vidusjūras, nav spējušas ievērot noteikumus un regulējumu, jo tie bijuši pārāk strikti, un mūsu zvejnieki, protams, tiek pakļaut šim regulējumam. Bet, jāsaka, no otras puses, vidusjūras otrā krastā, dienvidu krastā šie noteikumi netiek ievēroti. Bet tagad, kā mēs zinām, situācija būs citādāk. Nu, mums ir ārlietu ministrs, kam, ministra, kam ir spēcīgāks pilnvars, un tāpēc es gribētu paust cerību, ka mums izdosies sastrādāties ar trešām valstīm tā, lai šie noteikumi tiktu ievērtot ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās vidusjūras reģionu valstīs, un lai tie būtu vienoti un standartizēti. Tādējādi nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus un lai mūsu zvejnieki nejustos kaut kādā veidā piekrāpti. Paldies par uzmanību. Un tagad uz trijām minūtēm sociālistu un demokrātu grupas vārdā Andrēs Barējā. Paldies, priekšsādātāji! Paldies prezidentūras pārstāvim, paldies komisārs kundzei. Šajā posmā mums ir kopējā zivsēmniecības politika, kas mums jāmaina, un tās galveniem elementiem jābūt ilgtspējībai. Tas ir ļoti būtisks izaicinājums, ar to sastopas dalību valstis šobrīd, ar to sastopas katra valsts, kas ir pie jūras, un ar to sastopas zvejnieki. Kā jau Damanakī kundze teica, problēmas radās 2002. gadā, kad centāmies īstenot reformas, un tagad mums jāpārliecinās, ka zivsēmniecības joma ir stabila, elastīgāka, tā labāk pielāgojas jaunam, jauniem izaicinājumiem, jo pēdējo gadu laikā tiešām esam novērojuši problēmas. Mēs nevaram atļauties domstarpības šajās jautā, šajos jautājumos, un to nevar atļauties arī planēta Zeme kopējās zivsaimniecības politikas nākotnē mums jāpārliecinās, ka šī sistēma ir ilgspējīga. Mums ir jauna sistēma, kuras pamatā ir tāda kapacitāte un zvejas intensitāte, kas atbilst attiecīgajai realitātei. Mums ir jāievērš vides kritēriji un jāspēj nošķirt dažāda, dažāda veida zivsaimniecības tipi, dažāda veida piekrastes zonas. Un tas nozīmē, ka kapacitātes atsevišķām zvejas flotēm vajadzēs pielāgot, koriģēt. Turklāt arī tirgu nepieciešams stabilizēt. Nepieciešams risināt jautājumu par importu no trešām valstīm. Mums jāorganizē kampaņa pret jebkādu veidu nelegālo zveju, un šī kampaņa, jāsaka, ir jau uzsākta. Un tomēr arī šajā jomā mums nepieciešams koordina, ko, koordināta darbība un saskaņotas sankcijas. Tas tad, ja vēlamies šo nelegālo zveju izsaukt, izskaust, mums ir jāpanāk, ka starptautiskie nolīgumi eh, tiek ievērot, ka tiek ievērots arī cilvēku tiesības, un visbeidzot šai politikai ir jā, jākļūst efektīvākai. Mums jārunā arī par cilvēkiem, par cilvēkiem, ko šī politika ietekmē. Mums jāatzīst, ka viņi ir pilnījuši cilvēku cienīgu iztiku kuras pamatā ir zveja. Nedrīkstam arī aizmirst sieviešu lomu šajā sektorā, kas, protams, ir ļoti būtiska. Kopējās zivsaimniecības politikas Reforma ir kaut kas vairāk par jaunu tiesību aktu, ko mēs te izstrādāsim. Tā ir daļa no kopējās Eiropas Savienības reformas, ko cenšamies panākt šobrīd, nodrošinot ilgtspējību jūrām un okeāniem un šai konkrētajai rūpniecības nozarei. Mums jābūt radošiem reformējot šo politiku, mums jābūt bezbailīgiem, mums jā, jā arī jāupurē zināmas lietas un jārisina šīs problēmas, ķeroties vērsim tieši pie rogiem. Galu galā tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinam stāvokli stabilitāti gan Eiropas Savienībā, gan vidas aizsardzībā visā pasaulē. Paldies tagad Alde grupas vārdā uz divām minūtēm Haglund kungs. Herr Tauman. Paldies, priekšsēdētāji tie, kas ir eh, ieguldījuši daudz darba šajā ziņojumā, jūtas gandarīti, jo tagad ziņojums tiek apspriests plenārsēdē. Un es, protams, vēlējos pateikt referentē par izcilu veikto darbu. Dargie kolēģi, mums ir jāreformē kopējā zivsaimniecības politika. Liberāļu politiskā grupa uh, uzskatīja, ka ir jāizveido uh, tāda pieeja, kas balstīta uz sistēmu. Es uzskatu, ka ziņojums ir izdevies. Un eh, līdztekus mēs saprotam, ka ir jārisinās ar tādām problēmām kā jūrā atpakaļ izmestās zīvis un eh, ir arī pārlieku liela flotes kapacitāte. Tādēļ es esmu priecīgs par to, ka esam vienojušies par jauniem pasākumiem. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības. Um, politikas zīvesaimniecības jomā nevienmēr ir iespējams attaisnot, piemēram, atpakaļ izmestās zīvis. Mums ir jāpadomā arī par reģionālo līmeni. Lēmumi ir jāpieņem un jāizteno arī vietējā līmenī. Protams, situācija atšķirīgās dalību valstīs ir eh, neviendabīga vēl eh, mēs varam labvēlīgi vēlēt šo reformu tādēļ, ka ir jāpadomā par eh, atsevišķas pieejas izveidošanu attiecībā uz eh, tāda maza apjoma piekrastes zveju. Es uh, dzīvoju netālu no Baltijas jūras, tādēļ esmu ļoti priecīgs, uh, ka tagad daudzi pievērš uzmanību arī roņu populācijai, jo roņi ir apdraudēti, ņemot vērā lielo zvejniecības apjoms tieši šajā reģionā. Protams, jāpadomā. Visumā šī vienošanās ir veiksmīga bet eh, jāpadomā arī par virzību nākotnē. Es domāju, ka dokuments ir patiešām izdevies, tas ir labs atspērienu punkts, un mēs patiešām varam būt pašpaļāvības pilni, ka kopējā lauksainicijas politika būs uzlabota. Paldies! Tagad zaļo politiskās grupas vārdā uz divām minūtēm un 30 sekundēm Lovēna kundze lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Damanakī kundze, dārgie kolēģi. Tad, kad es pirmo reizi uh, sāku iedziļināties kopējā zivsaimniecības politikā, tas notika 2002. gadā Zviedrijā eh, mēs īstenībā esam mazākumā tie cilvēki, kas vēlējās eh, samazināt mēncu nodzveju. Zviedrijas zvejniekiem tika uh, izsniegtas kompensācijas, lai beigtu mēncu zveju. Ja mēs runājam par tieši šo zīves šķirn, šo zīves šķirnes zvejniecību, ir uh, jāatjauno mēncu krājumi Baltijas jūrā, mums ir noteikti jārisina pārzvejas problēma. Uh, Un īstenībā arī Zviedrijai ir jāuzņems savu vainas daļa pārzvejas kontekstā. 2002. gadā pēdējo reizi tika reformēta kopējā zivsaimniecības politika, un mums ir e, jāatzīst, ka ļoti daudz kuģi atradās jūrā un eh, ar tiem tika zvejotas zivs. Mēs tāpat runājam arī par eh, zivs purtunci. Uh, arī eh, šo zivju krājumi ir ievērojami cietuši. Un, ja mēs eh, runājam par to, kas notika 2005. gadā, 34 miljoni eiro tika iztērēti, lai uzlabotu un modernizētu floti. Un eh, tas notika neskatoties uz to, ka joprojām ir vērojama pārzveja. Tātad 5,4 miljoni tiek izmantoti arī uh, pārstrādājot uh, vecos kuģus metālūžņos. Protams, ir nepieciešama kā KZP reforma. Ir, uh, tiek izmantot arī īpaša kuģu degviela, kurinot šos kuģus, un tā netiek apliekta ar nodokļiem. Protams, zvejniekiem mēs ejam kādu soli pretī, bet eh, kopējā zivsaimniecības politika noteikti ir jāreformē. Ja mēs eh, aplūkojam zaļo grāmatu, eh, mēs varam teikt, ka šeit ir visai neveiksmīgs punkts. Tur tiek pieminēta ārējā zivsaimniecības politika, aizstāvot mūsu zvejnieku intereses. Uh, Es neuzskatu, ka mums šādu pieeju vajadzētu aizstāvēt tagad 2010. gadā. Paldies Lovenas kundzei un tagad eh, Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā Grobārčaka kungs uzstāsies. Viņš runās divas minūtes, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, dāmas un kungi. Sākumā vēlējos sirsnīgi pateikties Neves kundzei par uh, ziņojumu tapšanu. Protams, ir nepieciešama liela apņēmība, lai varētu kaldināt kompromisus un lai beigās izstrādātu tik veiksmīgu ziņojumu. Šis ziņojums ir tikai tāds kā sākuma fundaments, uz kuru mēs būvēsim jauno KZP, jauno kopējās zivsaimniecības politiku. Protams, mēs esam norūpējušies gan par vidi, gan arī par uh, kultūras mantojumu. Protams, vajadzētu visu procesu liberalizēt un Uh, ir jābūt vienotai sistēmiskai pieejai uh, visās, uh, visos teritoriālajos ūdeņos. Protams, ir jāņem vērā arī zinātniskās atziņas, un tikai tādā veidā mēs varēsim garantēt veiksmīgu um, eh, dzīvesainiecības politikas darbošanos. Mums, protams, ir jāturpina attīstīt šī nozare tādā Eiropā, ko no visām pusēm šaustu krīzes sekas. Protams, Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, ka, piemēram, veselas zivis tiek pārstrādātas zivju miltos, un uh, zivis, kas ir saindētas, piemēram, ar dioksīnu, nonāk uz mūsu pilsoņu pusdienas šķīvja. Ir jāizveido tāda KZP, kas ņemtu vērā gan vides standartus, gan arī zvejnieki intereses. Sistēmai ir jābūt uh, taisnīgai, Un ir jāizvairās no šīs kvotu sistēmas, ko var viegli manipulēt. Ir jābūt godīgai attieksmē pret visiem zvejniekiem visās ES dalību valstīs. Mūsu politiskā grupa atbalsta šo ziņojumu, un mēs ceram, ka pašreizējā sistēma tiks grozīta. Paldies! Paldies! Go grupas vārdā uh, divas minūtes runās uh, Ferēras kungs, lūdzu. Komisāras kundze, priekšsēdētāja kungs, zaļajā grāmatā komisija ir mēģinājusi ieviest kopīgo uh, politiku attiecībā uz zivsaimniecību. Tur ir runāts arī par um, zvejniecības uh, tiesību pārnešanu no paudzes paudzē. Pēdējās reformas laikā šis priekšlikums tika noraidīts, bet pēc vairākiem gadiem komisija pie tā atgriezās. Bet mēs nerunājam par resursu privatizāciju. Uh, ir jāņem vērā, ka citas valstis atrodas izdevīgākā situācijā un e, maza mēroga piekrastes zvejniecība bieži vien cieš. Ir tādas valstis kā piemēram Īslande, kas jau tagad mēģina ieviest jaunas struktūras un normas, jo šai sistēmai it kā ir arī negatīvi efekti. Eiropas parlamentam vajadzētu vērsties pret šo priekšlikumu un ieņemt skaidru pozīciju. Tas varētu arī ietekmēt resursu ilgtspēju. Ja tiks uh, iemēr, ierobežotas uh, izmantošanas tiecības uzņēmumos, tas nenozīmē, ka kaitējums kļūs mazāks. Nē, vienkārši kāds cits šos resursus varēs izmantot lielākos apmēros. Protams, ir jāgarantē pienācīgi ienākumu uh, līmeni šajā sektorā. Ir jādomā par labāku pārstrādi, jādomā par labāku cenas piedāvāšanu, par realizāciju, arī par uh, mārketingu, lai būtu mm, labāka peļņa zvejniekiem, lai visu nepaņemtu tikai starpnieki uh, kopējā zivsaimniecības politikā, protams, uh, visu nevar uh, vērtēt ar vienu mērauklu, ir jābūt vienprātībai protams, mums ir resursi jāizmanto atbildīgā, ilgspējīgā veidā un, ja mēs eh, domājam par nākotnes zivsaimniecības politikā mums ir jārīkojas jau tagad. Ir, protams, ļoti atšķirīgas situācijas, mums ir uh, jāsēž pie viena galda ar zvejniekiem, lai varētu rast kopīgs risinājums. Un mēs šeit nerunājam par tādu automātisku kādas politikas centralizāciju. Paldies! Tagad uzstāsies Baftona kungs EFD grupas vārdā lūdzu. Good morning, thank you. Labrīt, paldies priekšstādātāji. Un vēlos tagad runāt ar komisāru Demanaki. 47. Uh, pāns kopējai zivsaimniecības politikā gribētu iekļaut arī sporta zveju. Un, manuprāt, kvotu ideja bija tāda, ka ir nepieciešams uzturēt zivju krājumus. Un 95%, 91% nozvējas tiek klasificēts kā pārmērīga zveja līdz 2015. gadam diskriminēt, diskriminēšana notiek tieši makšķerēšanā. Un tādos gadījumos, kad kāda zivs tiek noķerta un pēc tam atkal atpakaļ izmesta jūrā, manuprāt, nekādā gadījumā nav klasificējams kā ilgspējīga attīstība. Jāatcerās, ka ir apvienotāja karalistē Uh, miljoniem cilvēku, kas nodarbojas ar makšķerēšanu. Viņiem ir tāda interese. Piemēram, uh, Anglijā un Velsā 90 tūkstoši cilvēku ir nodarbināti šajā jomā. Daudz cilvēku ir uh, gatavi makšķerēt tikai tik daudz, cik viņiem pašiem ir nepieciešams ēšanai. Daudzos gadījumos viņi rīkojās pretēji konservēšanas programmām un daudzos gadījumos kvotas tiek iekļautas no, vispārējā valsts kvotā, manuprāt, makšķerēšana ir ekoloģiski pareizs uh, zīvi ķeršanas veids, un to vajadzētu drīzāk atbalstīt. Kopēja zemesarniecības politika vienmēr ir bijusi pret uh, Lielbritānijas flotes interesēm. Mums ir iedotas ļoti nelielas kvotas pa mūsu pašu teritoriālajos ūdeņos. Varbūt šeit komisija gribētu gal gala atbalstīt makšaniekus apvienotajā karalistē. Un tajā brīdī, kad, piemēram, tunča nozvejai tiek uzlikts ļoti nopietns limits, jau tagad mēs esam zaudējuši milzīgu resursu. Tagad kopumā makšķernieki, kas makšķerē nekomerciālos nolūkos, viņi nozvēja tikai nelielu daļu. Un šeit, manuprāt, var skaidri saskatīt, kur ir komisijas interesi un ko tā ir gatava. Uh, atbalstīt. Lielas paldies! Un tagad arī Dodas kundze. Viņa runās neatkarīgo deputātu vārdā. Priekšsēdētāji, mani vēlētāji Ziemeļīrijā 27, 27 gadus, kad eksistē kopēja zivsaimniecības politika, viņi ir interesēti 138. punktā šajā ziņā šajā, rī, šajā ziņojumā. Viņi uzskata, ka būtu svarīgi, lai dalību valstīm ir kontroli. Ideālais risinājums būtu vispār iznīcināt kopējas lauksaimniecības politiku. Apvienotās karalists formātā, un tad katra dalība valsts būs atbildīga par savu situāciju. Par nelaimi mēs nevaram dzīvot šādā pasaulē. Un līdz ar to Ziemeļīrijas zvejniekiem otrais labākais risinājums. Diemžēl nav, ris nav risinājums vispār, jo tagad zivsaimniecības nozara ar vien samazinās. Arī zivju krājumi kļūst ar vien mazāki, un to var skaidri redzēt, kad no tajās, tajos protestos, kas notika tad, kad bija decembra zivsaimniecības padome. Es noteikti atbalstu zivsaimniecības politikas reģionalizāciju. Es tiešām uzskatu, ka ir nepieciešams piemērot trīs būtiskākos principus - ekonomiskā, sociālā un vidas dimensija. Un es ceru, ka mēs varēsim gal galā izstrādāt tādu politiku, kas vērstos pret negatīvām sekām, ko šobrīd izraisīja zivsaimniecības politika. Taču šajā pārskatīšanā ir runāts par radikālām izmaiņām, un ja šīs izmaiņas netiks ieviestas, tad mēs zaudēsim to, kas šobrīd ir mums. Paldies, Daucis kundze! Un tagad deputāti runās savā vārdā. Un lūdzu, cienījamie deputāti, ievērojiet savu atvēlēto runas laiku. Un tagad lūdzu Fragas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā reformā mēs, protams, nevarēsim paveikt visu. Mums nebūs iespējas uzlabot kopējas zivsaimniecības politiku, ja mēs nerīkosimies tagad un izšķiroši. Zivsaimniecības politiku kritizē jau gadiem ilgi, un daudzos gadījumos kritika ir pamatota. Tagad mums ir izdevība kaut ko darīt lietas labā, un tāpēc arī Eiropas parlaments nedrīkst zaudēt izdevību nākt klajā ar labiem priekšlikumiem. Ir ja tīpaši, ja mēs runājam par uzturēšanas un aizsardzības sistēmu, jo mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai gan šis sektors nesamazinātos, arī zivju krājumi nesamazinātos. Jau 96. gadā šeit šajā parlamentā tika runāts par kvotu pārnešanu. Un tajā brīdī tika pieliktas nopietnas pūles un gal galā varējām arī palīdzēt daudzām valstīm, daudzās situācijās. Mēs, protams, nevaram piedāvāt risinājumu, kas būtu labs visiem, bet te pašā laikā varam meklēt tādu risinājumu, kas ļautu daudziem izmantot viņu rīcībā esošās iespējas. Mēs vēlamies atbalstīt ne, nevis visu sektoru, bet atsevišķu sektora daļas. Zivsaimniecības politika ir jāsniedz arī konkurētspēja globalizētajā pasaulē. Mēs saprotam, ka tirgus ar vienu palielināsies, kopienas politikai ir jābūt konsekventai. Mēs nevaram atļaut, lai izcelšanās noteikumi, kā arī tirsniecības politika, kas tiek tagad iekļaut partnerības nolīgumos, lai šie, šie noteikumi iznīcinātu zivsaimniecības politiku un lai mūsu pašu flotes ciestu no tā. Tāpēc priekšsēdētāji, manuprāt, ir jāvirzās uz progresu, nevis otrādi. Lielas paldies, Fragas kundze, un tagad lūdzu Rodust kundze, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisāras kundze, tamanākie ļoti uh, jau laipni sveicu arī visus zvejniekus, kas ir šeit. Manuprāt, kopš Lisabonas līguma parakstīšanas mums ir iespēja uh, runāt par tik svarīgu jautājumu kā zivsaimniecības politika. Mums nākamajos gados būs daudz varas, bet, protams, arī daudz atbildības. Ziņojums ir pieņemams un liels paldies arī uh, Neves kundzei un Barnējas kundzei par viņu darbu. Manuprāt, ir nepieciešams nodrošināt šo demokrātisko atbalstu. Piemēram, makšķernieki ir jāatbalsta atsevišķi nelieli ģimenes uzņēmumi ir jāatbalsta. It īpaši nelielās zveja piekrastes reģionos piedāvā ne tikai darba vietas, bet arī turisma attīstību. Ziņojumā vēl ir nepieciešams nodrošināt uzlabošanu. Esam iesnieguši atbilstošas grozījumus. Sociāldemokrāti grib ļoti skaidri pateikt, ka viena no būtiskākām problēmām, kas joprojām nav atrisināta, ir uh, pārzveja. Un, ja mēs vēlamies panākt ekoloģisko, ilgspējīgo attīstību, tad mums ir nepieciešams ļoti skaidri noteikt to kā prioritāti. Nākamais svarīgs aspekts ir ārējā dimensija, kas ir iekļauta partnerības nolīgumos ar trešajām valstīm. Mums šķiet, ka 121. punkts būtu jāsvitro, ja tur ir runāts par interešu aizstāvēšanu. Mūsuprāt, ir nepieciešams visā pasaulē rīkoties tāpat kā mājās, visur pieprasīt cilvēktiesības, demokrātiju, tā lai nekādā gadījumā partneru attiecību nolīgumi netiktu slēgti negatīvā veidā. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka dzīvesaimniecības politikā ir ļoti stingras un skaidras nacionāls intereses. Un pēdējā nedēļa laikā mēs varējām redzēt to, ka debatējām Baltiskajās grupās. Daļēji mums sanāca panākt ļoti labus kompromisus. Un tad, kad mēs tiksim jau līdz likumdošanas fāzē, tad mums ir nepieciešams orientēties uz lietas būtību un meklēt kopīgo eiropeisko risinājumu. Lai nesanāktu tā, ka eh, mēs cīnāmies par nacionālām interesēm, lai to dara padome. Lielas paldies, cienījamā kolēģi, un tagad lūdzu Galegera kungs. Priekšādātāja kungs. Prezidentūras pārstāv komisārs kundze. Nu, pirmām kārtām gribēju sveikt mūsu vidū komisārs kundze ar viņas pirmo rumu šī parlamenta priekšā. Mēs vēlam viņai panākums turpmākajā darbā. Gribu arī pateikties savai kolēģei Nevešas kundzei par labi sagatavoto ziņojumu. Runātājs turpina gailu valodā. Mums ir vajadzīgi skaidrāki mērķi, jaunās zivsaimniecības politikas ietvaros, un tajā, tajos mums jāietver arī sociālai principi. Ir vajadzīga radikāla reforma, radikāls pārmaiņas, kas iesaistītu visas interesētās puses. Mums ir vajadzīga ilgspējīga pārvaldība attiecībā uz zivju krājumiem, un tajā pašā laikā ir būtiski nodrošināt arī ilgspējīgu iztikas avotu mūsu zvejniekiem visā Eiropā. Turpina angliski. Un te mums jādomā gan par zvejniekiem, kas uh, darbojas pie kontinentu piekrastē, gan uz mazajām salām. Zivsēmniecība ārkārtīgi svarīga, piemēram, perifēriem, nomaļiem reģioniem, kur nav citu iztikas avote. Šorīt uzklausot komisāru, kas atsaucās uz šādām mazām zivsēmniecībām, eh, man tiešām iesils sirds. Lielākoties eh, zvejas kuģi šeit ir mazāk par 50 metriem, un arī nozveja ir salīdzinoši neliela. Tā nav nekāda būtiska ietekma uz kopējiem zivju krājumiem šādās nelielās zivsaimniecībās. Un, protams, daudz no šiem eh, zvejniekiem eh, zvejo vietējās zivju sugas un tas ir būtisks nodarbinātības savos. Citur viņiem nav iespēja atrast darba vietas, un tāpēc esmu iesniedzis grozījumu, kurā aicinu komisiju īpaši atzīt šos, nu, šīs nomaļās perifērās zivsaimniecības un reģionus. Un reģionalizācija jābūt veidzīgai, veiksmīgai pārvaldības struktūrai un reģionalizācijai vajadzētu redzīt virkni pozit pozitīvu ietekmi. Un tostarp tas uzlikt atbildību arī uz ieinteresēto pušu pleciem un ļautu izveidot tādu jaunu kopējo zivsaimniecības politiku, kas būtu daudz loģiskāka un, un kas daudz vairāk palīdzētu risināt vie, atbilst, atbilst vietējiem interesēm. Manā valstī pagājušajā gadā redzējām, kādi trūkumi pastāv šai ziņā. Un tagad jāsaka, ka Eiropas parlamentam ar koplēmu procedūru ir daudz lielāka atbildība šai jomā. Es priecājos, ka komisāri to arī atzīmēja un ceru un gaidu ar nepacietību iespēju ar viņu sadarboties. Šī ziņojuma galvenie noteikumi pilnīgi noteikti ir atbilstīgi un ir vajadzīga šī būtiskā reforma. Paldies, saka priekšsādātājs. Jūs mazliet pārkāpāt tomēr savu uzstāšanās laiku tagad uz pusotru minūti. Došu vārdu Hačtonkungam. Paldies, priekšsādātāji. Referents, referente teica, ka KZP sākotnējās problēmas joprojām pastāv, var tikai piekrist. No savas 27 gadu pieredzes Skotijas, Skotijā var pateikt, ka KZP ir bijusi ļoti negatīva pieredze. Zivsaimniecību pārvaldībai vajadzīga tāda sistēma, kas darbojas, kas funkcionē, un mums ir jābūt gataviem tāpēc radikāli mainīt pašreizējo politiku, mainīt šo pieeju. Šī pārāk centralizētā, neelastīgā KZP ir izgāzusies, un tas mums jāakceptē kā fakts. Bet mums, protams, ir kaut kas jādara, lai šo situāciju mainītu komisāri ierosina, ka varētu uzsākt vietējo pār, zivsaimniecību pārvaldību, tātad reģionalizēt šo situāciju. Un atsevišķos gadījumos tas jau ir bijis veiksmīgi. Esmu iesniedzis grozījums, ar kur, kuriem arī cenšos, protams, gūt kolēģu atbalstu. Uh, Un šajos grozījumos ierosina piešķirt reāls pilnvars reģioniem un vietējām pašvaldībām, lai mudinātu, motivētu šos zvejniekus un zivsaimniecības attiecīgi rīkoties. Ir jāveido, jāveido šāda motivācijas sistēma, stimulu sistēma nacionālā un vietējā līmenī. Mums jāatzīst un jāuztur arī šīs vēsturiskās tiesības, kas uzkrājušās pamatojoties uz relatīvās stabilitātes principiem. Un uzskatu, Esmu pārliecināts, ka tie, kas visvairāk iegūs no būtiskas zivju krājuma saglabāšanas, ir tieši mūsu zivsaimniecības kopiena, zvejnieki paši. Tieši viņi ir tie, kas var pieņemt reālus lēmumus par zivju krājumu pārvaldību un par šo plānu īstenošanu. Viņi darbojas zivsaimniecībās, viņi var īstenot sadarbību reģionālā līmenī. Daudz no mums domā, ka zivsaimniecības industrija un zivju krājumi e, ir pasliktinājušies KZP ietvaros, un arī sabiedrības viedoklis par Eiropas Savienību ir pasliktinājies šīs politikas ietvaros. Un tāpēc mums situācija tiešām ir jāmaina. Runātājs tiek pārtraukts, priekšsēdētājs runātāja pārtrauc, un tālāk dod vārdu Stevenson kungam. Lielas paldies priekšsēdētājai! Prezidentūras pārstāv komisārs Kunze. Pirmām kārtām gribēju pateikties pat Raunevešas kundzei par lieliski sagatavoto darbu. Viņa ir krietni pastrādājusi pie šī ziņojuma. Un lūk, mums priekšā ir iespēja uzlabot situāciju, mainīt šīs politikas virzienu. Uh, kas pat uh, Grieķijā ir pamatīgi izgāzusies, bet šīs radikālās pārmaiņas mums ir vajadzīgas, bet tāpat laikā mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Nedrīkstam pieļaut mikromanagementu no, centra, no centralizētas pozīcijas. Nedrīkstam izmantot tādu pieeju, kas šķietam it kā ir. Pie, de, piemērota visiem. Nē, KZP ietvaros mums ir jāizbeidz šāda veida situācija, ir jāizbeidz zivju izmešana jūrā, mums ir jānodrošina reģionāla zivju krājuma pārvaldība, ir jāpārliecinās, ka arī zvejas e, flotas jauda tiek piemērota realitātei, un mūsu darba kārtības pašā degpuntā ir jābūt nepieciešamībai nodrošināt atbilstīgi iztiktu visiem, kas darbojas šajā sektorā. Ja mēs varam radīt šīs pamatvērtības un varam tās iekļaut KZP pašos pamatos attiecībā uz zivkrāju saglabāšanu, uz iztiks avotiem, tad tādā gadījumā būsim panākuši progresu. Paldies! Tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Rosbachs kundzei. Lielas paldies priekšādātāji! Ar šo ziņojumu cenšamies reformēt KZP, un, protams, ir pēdējais brīdis to darīt. Tāpat laikā jāatceras, ka mēs runājam par ilgspējīgu zīvu krājumu likteni mūsu jūrās. Es pilnībā piekrītu zaļajai, zaļajai grupai un viņu pārstāvjiem, kas teica, ka šajā konkrētajā uh, situācijā ir jādomā par atbildības uzlikšanu. Mums ir jāsaglabā zivsēmniecības nozari, jāsaglabā zivju krājumi, tā lai tiem vispār būtu jau kāda nākotne. Es domāju, ka jautājumi, par ko runājam šobrīd, būtiski ietekmēs eh, mūsu visu kopējo nākotni, jo mums, jo mēs, mums vajadzētu ieviest pilnīgu aizliegumu zivju ķeršanai, piemēram, to um, nārstošanas laikos. Nu, piemēram, tā, lai, piemēram, mēncu īkri netiktu, netiktu traumēti, tie netiktu Mm, un tie tiktu saglabāti, jo, jāsaka, šobrīd ir ļoti grūti saglabāt mencu krājumus. Tas ir ļoti sarežģīts process. Es priecājos arī, ka uzmanība zaļajā grāmatā tiek pievērsta izmaksām, kas rodas, rodas zivsaimniecības sektorā, jo šeit runājam arī par darba vietām. Priecājos, ka zivsaimniecības politikā runāts arī par ilgspējīgu lauksaimniecību. Tā, lai varam izvairīties no tā, ka zivis tiek pilnībā iztukšots no jūrām, eh, un to izdara trešo valstu zvejnieki. Jo gal galā mēs šeit runājam arī par apdraudētām sugām. Paldies, tālāk uz vienu minūtu došu vārdu Braunsa kungam. Paldies! Mūsu partija uzskata, ka zīvi krājuma saglabāšana ir katras dalībvalsts atbildība. Zvejniekiem pašiem jābūt pieejai tikai un vienīgi, tikai savi, savas valsts ūdeņiem. Un tā ir visas pasaules problēma. Visur pastāv pārzveju un neilgtspējīgi zivju krājumi. Ir jāpārskat pašreizējā politika Un zvejniekiem pārpalikums un pat un pārāk mazās zivis ir e, jāizmet jūrā saskaņā ar pašreizējo politiku, un tas nav atbilstīgi. Jaunās, kol, jaunās tehnoloģijas šai ziņā ir jāizmanto pilnvērtīgi. Viens no maniem uh, vēlētājiem, piemēram, kas ir bijušais zvejnieks, ir izvērojis jaunu zvejas rīku, kas ir kas ir, piemēram, izteikti piemērots, lai zivis eh, paisuma laikā tiek, nu, tiktu notvērtas, bet mazākās zivis savukārt tiktu izlaistas no šī zvejas rīka, un līdz ar to nav, nav nepieciešams šīs zivis izmest pēc tam beigtas jūrā. Es gribētu, piemēram, šo izgudrojumu ieteikt komisijai un arī visai pasaulē, tāpēc ir vajadzīga pētniecība šeit. Paldies tālāk uz divām minūtēm, došu vārdu Kadeka kungam. Euh, Priekšsēdētāj kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, Komisārs kundze. Es domāju, ka zaļā grāmata patiešām ir nozīmīgs ieguldījums būvējot uh, KZP nākotnē. Šeit ir ietverti pilnīgi visi uh, šīs uh, politikas uh, galvenie motīvi un uh, tiek runāts gan par uh, krājuma aizsardzību, gan arī par centralizētu uh, Eh, resursu pārvaldība. Es patiešām augstu vērtēju šo ziņojumu. Es domāju, ka nozarē iesaistītie varētu būt gandarīt par šo ziņojumu. Vēlējos pateikties pat Rāu Neves kundzei par ziņojumu sagatavošanu. Te ir runāts par to, ka ir uh, uh, jāiegulda arī vairāk zinātniskās ekspertīzes eh, zivsaimniecības politikas jomā, lai visi atzinumi un pieņemtie lēmumi varētu būt labāk pamatoti. Protams, mums jārunā par to, eh, ka daudzu cilvēku eh, izdzīvošana ir atkarīga arī no tā, kā viņi ievēros noteikums šajā sektorā. Jā, mēs dzīvojam tirgus ekonomikas laikos, bet arī tirgumi ir jātiek pakļautam konkrētiem noteikumiem. Tas kompromiss, ko mēs varējām rast debatēs komitejā patiešām bija visai veiksmīgs. Jāņem vērā, ka pašreizējā pārvaldība ir tāds kā instruments, un šis instruments varētu mm, pieļaut vides, sociālo un tirgus aspektu ievērošanu šajā sektorā. Bez regulējuma tirgus nebūtu pieņemams, ir nepieciešama godīga rīcība, nevis tikai spekulācija. Protams, jāievēro arī individuālo nodarbināto tiesības. Protams, ir eh, nepieciešams jaunas zivsaimniecības pārvaldības metodas eh, šajā politikas jomā. Es varu piekrist eh, Karmenai Faragai. Ja mēs šīs metodes izmantot pārāk plaši, tas varētu nozīmēt nāves spriedumu mazajiem zīvesaimniecības uzņēmumiem. Es ceru uz jūsu atbalstu, komisārs kundze. Paldies tagad ar sēnis kungs uz vienu minūti. Paldies, paldies priekšsēdētāji kolēģi, Damanakī kundze. Pašreizējā uh, KZP ir cietusi neveiksmi. Ļoti daudz dzīvu resursu vairs neatjaunojas. Uh, Un 88% e, no resursiem tiek zvejot, neievērojot e, maksimālās pieļaujamās nozvejas limitus. 30% no resursiem vispār iespējams e, neatjaunosies. Es domāju, ka viens no hrestomātiskajiem piemēriem ir mēnca Ziemeļjūrā. Tā bieži vien tiek nozvejota pirms vispār zivs var uzsākt nārstošanu. Mums ir jārunā par to, kādi ir galvenie priekšnosacījumi. Resursu aizsardzība ir viens no mūsu veiksmēm satiksmes panākumiem. Protams, mums ir jāsamazina gan flotes, gan nozvejas jauda. Ir jābūt pareizai pieejai, jāņem vērā ekosistēma vārīgums un tādā veidā ir jāizveido jaunas KZP metodas ir jābūt ļoti uzmanīgai pie, pieejai un um, resursi ir jāsaglabā ilgā termiņā. Uh, Dargie kolēģi, ir jābalstās arī uz starptautiskajiem nolīgumiem šajā jomā. Dargie kolēģi, vajadzētu izveidot uh, pareizu sistēmu, kurā būtu iesaistīts visas interesētās puses, un ir jāpieņem lēmumu, kas būtu viedu un ņemtu vērā akvakultūras sarežģītos noteikums. Paldies, tagad Rāmers skundze. Paldies, uh, Priekšsēdētāja kungs, komisārs kungs, dargie kolēģi, īstenībā šis ir tikai viens mazs solīts garajā ceļā, kas ir veicams, lai varētu īstenot veiksmīgas reformas KZP jomā. Vēlos pateikties referentei un visiem pārējiem par efektīvo darbu. Ir jārunā par pamatīgām KZP reformām, nevis tikai tādām paviršām, bet ja mums nav pietiekam daudz drosmes, tad ir jārunā par relatīvās stabilitātes principu ievērošanu. Es vēlējos arī norādīt uz tām problēmām, ko uh, rada um, piedāvātais mm, pārvaldības plāns, jo zivsaimniecībai, protams, ir kultūrāla, ekonomiska un sociāla nozīme. Pašreizējā uh, KZP reforma uh, ir jāveic uh, tādā veidā, lai saglabātos līdzsvars gan starp ekonomiku, gan starp ekoloģiju. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, uz uz pusotru uh, minūti, uz vienu minūti Fandālēn kungs lūdzu. Mikro, mikro. Voorzitter, terecht. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, mums ir jārunā par ilgtspēju. Tas ir pieminēts zaļajā grāmatā. Un ilgtspējīga zivsaimniecības politika būtu laba gan um, visai šai politikas jomai, gan, protams, arī videi. Eiropa īstenībā nav guvusi panākums šos uh, tāliešos mērķus realizējot. Mums ir nepieciešama reforma, un tā ir nepieciešama steidzīgi. Komisijai es vēlotos teikt, ka reģionalizācija ir panākuma ķīla. Tā tad vairāk lēmums ir eh, jāļauj pieņemt pašiem zvejniekiem, ņemot vērā arī vidas standārtu ievērēšanu. Šeit ir pārāk daudz detaļu un eh, tik daudz noteikumu tikai radīs papildus birokrātiju un nebūs ievērojami. Jāņem vērā, ka bieži vien um, sektorā nodarbinātie vienkārši cieš. Es esmu lepns uz mūsu zvejniekiem kopīgi ar Dāniju. Viņi ir samazinājuši zivnieku zvejniecības kvotas, ir jābūt ciešākai iesaistē komiteja ir jāņem uh, paraugs no Nīderlandes piemēra, jo mēs patiešām esam kaut ko sasnieguši. Tikai tā var garantēt ilgspējīgu nākotni zivsaimniecības sektorā. Paldies! Paldies dārgajam kolēģim! Un tagad uz pusotru minūtu EFD grupas vārdā uzstāsies Bēlderkungs. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! Eh, kopējā zivsaimniecības politika tagad uh, ir nepietiekama, ir jārīkojas ātri. Protams, Eiropas komisija savā zaļajā grāmatā nepiedāvā pietiekam labus risinājumus. Īstenībā viņi nevēlas cīnīties pret pārzveju. Īstenībā arī iepriekšējie priekšlikumi ir cietuši neveiksmi. Mēs runājam par aplām pārvaldību, par tādu pārvaldību, kas ir veikta nepareizā veidā. Uh, Mums ir jāgūst savas mācības, pārvaldībai ir jābūt īstenojamai, jābūt vienkāršākai. Es, eh, protams, varu piekrīst reģionalizācijai, ciešākai eh, zvejnieku iesaistē lēmumu pieņemšanā un eh, portugāļu kolēģe šajā zaļajā grāmatā ļoti daudz novelk lielu robežu starp flotēm un individuāliem zvejniekiem. Mums ir jārunā arī par resursu atjaunošanos, ir jābūt reģionālai un uz katru sektoru atsevišķi virzītai pieejai. Eh, Sesdien es eh, tikos ar sektoru pārstāvjiem, gan zvejnieki, gan zinātnieki sadarbojas aizvien labāk. To es dzirdēju šajās sarunās. Un tātad tas ir labs piemērs, ka, kas tāds vispār ir iespējams. Mums ir jāuzlabo situācija šajā jomā un mums eh, ir noteikti jāieskicē pareizās aprises visai šai politikai. Vēlējos pateikties referentei par izcilo ziņojumu. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Divas minūtes tiek dotas Cukālas kungam, lūdzu. Paldies! Es arī vēlējos pateikties Damanakī kundzei par ierašanos parlamentā un e, vēlējos arī uzteikt pat Rau Nevešu kundzes darbu. Šis ziņojums ir patiešām visaptverošs un izcils. Šeit ir pieminēti visi būtiskākie, nozīmīgākie jautājumi. Es vēlējos jūs uzmanību pievērst galvenokārt trim elementiem. Pirmām kārtām pārzveja. Protams, pret to ir ļoti grūti cīnīties. Ar Sēnisa kungs teica, ka 88% no zivju resursiem ir apdraudēti, jo ir pārlieku liela zvejas jauda. Bieži vien eh, šīm dažām zivju sugām vispār nav iespējas vairoties, jo tās tiek eh, nozvejotas vēl pirms nārstošanas. Tas, protams, rada arī lielus zaudējumus sektorā nodarbinātajiem un uh, tiek zvejotas aizvien mazākas zīves, zīvju mazuļi, līdz ar to dzimta nevar turpināties. Tiek eh, zvejots mazāk zīvju, par 25% mazāk zīvju nekā līdz šim, bet eh, izmaksas ir pieaugušas. Protams, mums nevajadzētu rīkoties pārsteidzīgi, jo tas ilgākā termiņā varētu nest līdz nepatīkams sekas. Ir jācīnās pret pārzveju, bet nav jau tā, ka resursi ir izzuduši pilnībā. Protams, ir jādomā gan par uh, ekonomikas, gan par sociālo, gan par ekoloģisko aspektu. Attīstībai ir jābūt ilgtspējīgai, bet mums ir jārunā nevien par zivīm, bet arī par cilvēkiem. Ir uh, šie jūras kraukļi, uh, roņi, tie arī uzbruk zivīm, ēd zivis un. Uh, Tas, protams, arī samazina resursu daudzumu. Visiem kolēģiem es gribētu likt pie sirds to, ka ir jāveicina arī izpēte un zinātne šajā jomā. Kā jau Kādeka kungs to minēja, tas patiešām ir pareizi. Paldies, un tagad uzstāsies uz uh, vienu minūtu Trautmans kungs, lūdzu. Monsieur le président, madame uh, la commissaire, chers collègues, tout d'abord, merci. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Vēlos pateikties visiem referentiem par sadarbību un arī par ieguldīto darbu, kas līdz šim ir padarīts. Lai gan es saprotu, ka interesi daudzos gadījumos nesakrīt, šobrīd varam jau panākt tik daudz, ka ir izveidotas vadlīnijas nākotnes zemniecības politikai. Nākamais aspekts, kas bija saistīts ar mūsu prioritātēm, ka ir nepieciešams ievērot to, ko ir teikuši paši zivsaimnieki. Piemēram, tāds jautājums kā kvotu transfers, kvotu pārnešana, tas šobrīd ir svītrot, tas mums ir ļoti svarīgi. Nākamais jautājums, kas saistīts ar floti, un tad mēs saprotam, ka ir ļoti svarīgi, lai arī ziv, zivsaimnieki paši varētu darboties politikas izveidē, lai sektora dalībnieki varētu nodrošināt sociālo dimensiju, arī cilvēktiesību dimensiju. Un to visu mēs varēsim salikt kopā un tādā veidā izveidot ilgspējīgu zivsaimniecības praksi uz, uzturēt gan ekosistēmas, gan arī zivju krājumus. Un, ja mēs vēlamies īstu reformu, tad ir nepieciešams pareizi darboties zivsaimniecības reformas virzienā. Ir jābūt gan ambīcijām, gan arī atbilstošiem finanšu resursiem. Es domāju, ka mūsu darba vērtēs arī no tā, cik daudz līdzekļu mēs varēsim piešķirt. Un tagad lūdzu Bilbao kundze. Un liels paldies! Labrīt visiem! Arī padomas priekšsēdētājiem! Un labrīt! Manuprāt, ir nepieciešams ļoti izšķiroši rīkoties, lai panāktu kādus rezultātus. Un būtiskākais šeit ir līdzdalība. Tā, lai zivsaimniecības un pārstrādes rūpniecības speciālisti paši arī darbotos politikas izstrādē, jo viņi ir tie, kas strādā šajā jomā. Un, piemēram, runājot par kontrolas regulu 2009. gadā, par ko tika spriests, šeit mēs varam izmantot tādu pašu pieeju. Ja mēs vēlamies ilgspējīgu zivsaimniecību, tad viena no lietām, kas ir jāgarantē, ir zvejnieku ienākumi. Un tādā veidā būsim atbildīgi un rīkosimies taisnīgi. Ir jāsaprot, ka katrā reģiona situācija ir atšķirīga. Un ir atšķirība, piemēram, starp uh, zveju rūpnieciskiem nolūkiem un zveju atpūtas nolūkiem. Nākamais, kas mums ir vajadzīgs, ir zinātniska pieeja. Ir nepieciešama zinātniska pieeja. Pētījumi ir jāskatās arī tirgus organizācijas virzienā, tā lai nodrošinot atbilstošu kontroli, tā lai tie produkti, kas nonāk Eiropas Savienību, lai šie produkti tiktu ražoti pēc tiem pašiem principiem, pēc kādiem ražo, tika ražot mūsu produkti. Lielas paldies, un tagad lūdzu Vlasaka kungs, jums ir viena minūte. Priekšstādātāji. Mēs šeit runājam par zivsaimniecības politikas reformu. Manuprāt, šīs debats ir ārkārtīgi vajadzīgs. Mums ir nepieciešams vienkāršot likumdošanu šajā jomā tā, lai būtu saprotamākas normas. Tāpēc esam uh, ļoti gandarīti par to, ka komisija piedāvā vairāku gadu stratēģiju. Un tad ir jāmeklē, protams, kompromiss starp vides vajadzībām un zvejniecības sektora vajadzībām. Šajā jomā mēs runājam par potenciālo reformu, bet tas, ko es šobrīd gribu, lai būtu, skaidri norāda arī uz akvakultūras vajadzībām. Ne tikai attiecībā uz jūras ūdeņiem, bet arī uz iekšējiem ūdeņiem. Mēs vēlamies, lai piekrastu reģioni atbilstoši attīstītos, un arī, lai ēdienu kvalitāte būtu atbilstoša, tāpēc var atbalstīt visus grozījumus. Lielas paldies, un tagad lūdzu Valence kungs, jums ir divas. Dziękuję, panie przewodniczący. E, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Protams, zivsiemniecība ir uh, nozīmīgs ienākuma avots, bet tai ir arī kultūras un uh, turistiskā vērtība, it sevišķi piekrasts reģionos. Uh, E, izskatās, ka Eiropas Savienība nevarēja pietiekami efektīvi atbildēt uz taisviestajiem izaicinājumiem. Jāņem vērā, ka ir gan pārliecīga flotes, gan zvejas jauda, un mēs joprojām neesam neko reformējuši šajā kontekstā. Mēs atrodamies paša procesa sākumā un vajadzētu reformēt visu Eiropas politiku kopējā zivsaimniecības jomā. Es pateicos Neves kundzei par šo patiešām apjomīgo ziņojumu, un es e, domāju, ka uz e, paustajām vadlīnijām vadlīnijām arī mēs varēsim balstot nākamo reformu. Protams, ir jāsamazina pārliecīgā flotes jauda. Tā ir pirmā problēma, kas mums beidzot ir jārisina. Ir jāievieš pietiekami efektīvi tirgus mehānismi un tie ir attiecīgi jākontrolē. kvotu pārnešanas mehānisms ir pareiza pieeja, lai varētu nodrošināt peļņas iespējas šajā sektorā. Tāpat jārunā par decentralizāciju un visu nodarbināto iesaisti, lai varētu radīt uzplaukumu šajā sektorā un, protams, ir jābūt ciešākai sasaistē starp pārvaldību un e, starp nodarbinātājiem, tātad starp zvejniekiem. Es e, vēlējos norādīt uz to, ka, protams, zaļā grāmatā ir arī e, daži trūkumi. Neves skundze ir norādījusi vairākus risinājumu iespējas, bet, protams, par tām ir vēl jādiskutē. Savādāk mēs riskējam ka tiks pieņemta nākamā reforma, bet eh, zvejnieku dzīves principi tomēr netiks glābti. Paldies. Tagad Jotovs kundze uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi, komisārs kundze, šī ir pirmā reize, kad mums ir iespēja formulēt savu politiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es ļoti labi saprotu, ka mūsu atbildība ir milzīga, un arī debatas par zaļo grāmatu notiek ļoti intensīvas. Vēlos pateikties referentei un vēlos runāt par vienu reformas elementu, kas ir ārkārtīgi svarīgs visam sektoram. Mums ir nepieciešams ņemt vērā to, ka situācija ir mainījusies kopš Eiropas Savienība ir pa paplašinājusies 2004. un 2007. gadā. Tāpēc arī lēmumu pieņemšanas sistēmai ir jāņem vērā šīs izmaiņas. Vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešams skaidri uzsvērt, Melnās jūras vajadzību un to, ka nepieciešams Melno jūru pārvaldīt atbilstoši šīs jūras īpatnībām. Vēlos ļoti skaidri runāt konkrēti par šo atsevišķu problēmu, it īpaši ņemot vērā finanšu ietvaru, kas būs atbildīgs par reformas ieviešanu. Vēl viena lieta, manuprāt, nebūtu pareizi akceptēt priekšlikumu, uh, samazināt flotes lielumu, jo ekonomiskās krīzes situācija tas varētu būt ļoti negatīvi. Un tagad lūdzu Dēvis kungs jums ar vienu minūtu. Lūdzu, sāciet, sāciet runāt vēlreiz, jo nebija ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka komisija redzēs un sapratīs, ko mēs esam teikuši par zilā, zilo tunci mūsu balsojumā. Uh, Un tad jūs redzat, ka daudz deputāti ir noskaņot uz ļoti radikālām reformām. Daudzi deputāti uh, nā, ap, apmeklē semināru, ko es norganizēju, ko veica uh, ūdens uh, jūras uh, pārvaldības padome. Mēs sākam reformēt zivsaimniecības pro, uh, politiku, un tagad uh, varam redzēt, ka sākas certifikācijas process arī MEC ietvaros, un manuprāt, tas ir labs solījums patērētājiem, ka viņiem būs kvalitatīva pārtika. Un tad arī zivsaimniekiem tā ir ļoti laba lieta, jo tagad viņiem ir ļoti konkrēts dokuments, ko viņi var parādīt savai kopienai, savai ģimenei, lai skaidri teiktu, ka viņu šodienas darbs neietekmēs negatīvu situāciju ilgtermiņā. Un, manuprāt, komisija to var darīt ļoti veiksmīgi, un es ceru, ka komisija turpinās šo darbu. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Un tagad viena minūte Magines skundzei. Paldies priekšsēdētāji! Un paldies referentei par ļoti cītīgu darbu pie šī dokumenta. Kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā, um, mums ir nepieciešams nodarboties ar divām būtiskām reformām saistībā ar zivsaimniecības un lauksaimniecības politiku. Jautājumi bieži vien ir ļoti līdzīgi, jo sektori ir līdzīgi, un mērķis, protams, ir panākt maksimālu rezultātu. Esmu mazliet nobežījusies par to, kas ir teiks paskaidrojuma rakstā. Tur ir teikts, ka 2002. gadā mums bija ļoti labi nodomi, bet, diemžēl, reforma nebija pietiekami kvalitatīva, lai zivsaimniecības sektors būtu apmierināts. Tāpēc šoreiz mums ir nepieciešama praktiska pieeja problēma risināšanai. Ir nepieciešams izvērtēt principus, lai gan ekonomiskā, gan sociālā, gan ekoloģiskā dimensija tiktu ņemta vērā, un tad šie principi ir jāintegrē pilnīgi visās jomās. Tad vēl ir jautājums, kas ir saistīts ar vietējo, reģionālo dimensiju, lai cilvēki paši uzņemtos atbildību par savu darbu. Un man ļoti patīk doma, ka mēs varam pelnīt vairāk, zvejojot mazāk, un to pašu mēs varētu attiecināt arī uz lauksaimniecību. Un tagad lūdzu, ka Pols kungs jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem! Līdzīgi pāriem runātājiem, es arī uzskatu, ka ilgspējīga zivsaimniecība ir ļoti svarīgs aspekts, lai nodrošinātu gan sociālo, gan ekonomisko, gan ekoloģisko taisnību. Komisijas zaļā grāmata norāda uz to, kāda ir situācija sektorā. Ir uzdoti daudzi jautājumi, bet, protams, ir arī vairāk risinājumi. Ziņojumā, par ko mēs šobrīd runājam, ir teikt, ka ir jāievēro vairāki principi, vairākās jomās. Un, manuprāt, visi šie principi jāievēro, jāievēro vienā līmenī, jo tikai tad būs ilgspējīga attīstība Eiropas Savienībā. Un to mēs varēsim panākt pēc iespējas ātrāk. Viena svarīga lieta, par kuru ir jārunā, ir kapacitātes palielinājums, kā arī pārvaldības sistēma zivsaimniecības politika. Likumdošanas priekšlikumā uh, būs iekļauti konkrēti priekšlikumi, un tad šajā priekšlikumā mēs redzēsim, vai tika vai netika ievērot principi, par kuriem mēs tagad runājam. Lielas paldies, un tagad viena minūte presēdā kungam. Paldies, priekšādātāji. KZP reforma nozīmē to, ka ļoti būtiski nākotnes, da, nākotnes daļa Eiropai tiek skarta tiešā veidā. Ir, jāsamīz, ir jāskata, jādomā par zīvi krājumiem, ir jā, jāveicina pētniecība un eh, jānodrošina tāpat laikā arī pārtika un pārtikas drošums mūsu, mūsu pilsoņiem. Reforma jāveicina ilgspējīgā veidā, tā lai zivsaimniecība kļūtu par pamatīgu stabilu sektoru. Te jāņem vērā dažādi veidi jūras politiku aspekti, ir jāsaglabā jūras resursi un pārvaldības politikas pamatā jābūt nodokļiem un kvotām. Tā, lai zvejas intensitāte nepārsniegtu reālos apjomus. Uz maza apjoma zivsaimniecībām, īpaši perifēros reģionos, ir, vajadzī, ir vajadzīgs izvērst eh, atšķirīgu politiku un jāiekļauj šajā jomā visas, eh, visas jūras augu sugas gribētu lūgt komisiju un padomu nu, ņemt vērā šos ierosinājumus, parlamentu ierosinājumus savā turpmākajā darbā. Un tagad beidzais, beidzamais runātājs sarakstā ir Kristensen kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Domāju, ka kopējā zivsaimniecības politika ir ārkārtīgi nozīmīga, bet tikpat svarīgi ir tas, lai šī zivsaimniecības politika saņemtu atbalstu no Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī atbalstu no visiem zivsaimniecībā ieinteresētajām pusēm. Un tāpēc augsti vērtē to, ka spēcīgs akcents tiek likts uz reģionalizāciju tā lai varētu nodrošināt decentralizāciju šajā jomā. Bet, lai to sasniegtu, mums nepieciešams pieņemt tādu politiku, kas motivētu iedzīvotājs. Mums ir jāaptur nelegālā zveja, jo nelegālā zveja iznīcina jebkurus mūsu centienus un nāk par sliktu tiem zvejniekiem, kas cenšas ievērot noteikumus. Mums ir jāpārliecinās par to, ka mazajiem kuģiem arī tiek nodrošināta īpaša attieksme, labāka situācija, jāpārliecinās, ka zivs tiek pār, pārdotas par atbilstīgu cenu. Uh, ņemot vērā attiecīgos zivju krājumus. Es domāju, pienācis pēdējais brīdis šo reformu arī īstenot. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad nonākam pie runātāju sarakstu beigām un pārējam pie brīvā mikrofona procedūras. Septiņi kolēģi pieteikušies uzstāties. Nu, mums it kā pēc procedūras, pēc reglamenta jādod vārds ne vairāk kā pieciem, bet varbūt, ka izdosies dot vārdu visiem septiņiem, ja visi runātāji strikt ievēros uzstāšanās laiku, respektīvi vienu minūti, kas paredzēta šādam, šāda, šādiem izteikumiem. Vispirms Sančes Mitkungs. Kundze. Paldies priekšsādātāji. Dāmas un kungi. Atzinīgi vērtēju domas, kas iekļauts pat pa trālu nevešas ziņojumā. Ziņojums iet pareizajā virzienā, un šobrīd mums ir vajadzīgs vēl vairāk koncentrēties tieši uz vietējo zivsaimniecību mērogu. Un jāatceras, ka, tas, ka šis sektors nodrošina desmitiem tūkstošu darba vietu, tāpat laikā ir vajadzīga arī ilgspējīga lauksaimniecība, kas iet roku rokā šo zivsaimniecību. Gribu vērst jūsu uzmanību Arī attiecībā uz uh, gliemeņu zvejniecību. Mums ir jādomā par mazajiem uzņēmumiem, ko šobrīd vismagāk skar krīze. Un vīdes krīze tāpat laikā šo uzdevumu vēl vairāk apgrūtina, jo sektors jau tāpat ir ārkārtīgi delikāts un riskiem pakļauts. Mums ir jāveido mērķtiecība pasākumi, kas, ļa, kas ļautu izdzīvot stiprākajiem un jāpārliecinās arī par to, lai zivju krājumu un galvenās divas sugas varētu izdzīvot tālāk Alves kungam māt uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, gribēju pateikties referents kundzei par šo mums priekšā likto ziņojumu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un tur uzsvērta virkne pasākumu, kas ir svarīgi tieši mazām zivsaimniecībām un atsevišķiem konkrētiem nomaļiem reģioniem. Sociālistu grupa ir iesniegusi virkni grozījums, un ļoti daudz, kas no viņa idejām jau iestrādāts ziņojumie, piemēram, attiecībā uz šīm e, individuāli nododamajām tiesībām. Sociālistu grupa par ļoti svarīgu uzskata ilgtspējību un stabilitāti zivsaimniecības nozarē, kas uh, attiecas uz visu krasta zonu. Ir svarīgi, lai pašreizējie zivju krājumi augtu, un te jāizmanto piesardzības princips. Tāpat laikā mums jāpārliecinās, ka arī ka zvejniekiem tiek nodrošināts viņu iztiks avots. Tālāk Lainenkungs. Paldies, priekšsādātāji kungs, arī es gribēju uzsākt savu uzstāšanos ar pateicību referents kundzei Kopējā zivsaimniecības politika, jāsaka, šobrīd ir eh, sagrauta, tā ir pievīlus celības, cerības, un mums tagad ir iespēja sākt visu no jauna. Tā vien šķiet, ka šī politika varēs atgūt savu ticību, ja tās pašā sirdī būs ilgspējības princips. Ja nav zivju, tad arī zivsaimniecības nepastāvēs. Otrām kārtām vajadzīga stabilitāte, paredzamība arī zivsaimniekiem, zvejniekiem un jācīnās pret pārliec, pār, jaudas pārpalikumu. Mums ir jāatzīst arī pagājušās, pa, pagātnes kļūdas un jāizveido tāda politika, kas dod reāls risinājums, zivi, piemēram, zivju izmešanas jūrā jautājumam. Šai politikai ir jānodrošina nākotnes zivsaimniecības kopienai, visiem mūsu zvejniekiem un kooperatīviem. Un, manuprāt, galvenais šai ziņā runātājiem tiek uh, izslēgts mikrofons. Priekšādātājs tālāk dod vārdu Romēvas kungam. Paldies, priekšādātāji! Arī es gribēju izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu pāris punktus, ko uzskatām par, noz uzskatu par nozīmīgiem šajā ziņojumā. Gribu jums atgādināt. Nu, lūk, piemēram, piesardzības princips uzskatu to par ārkārtīgi būtisku. Jaudas samazinājums arī tas ir ārkārtīgi svarīgi, jāierobežo valsts subsīdiju princips, jāuzlabo kontrole un pārkāpumu izmeklēšana, jānodrošina skaidrs sankcijas tiem, kas pārkāp noteikums. Un tajā pašā laikā ir jāmudina ilgtspējīgu zīves sugu vairošanu, jāmē, jāmudina ilgtspējīgu zivsaimniecību veidošanu, tā lai varētu īpaši koncentrēties uz mazām zvejas flotēm, uz, maziem, uz mazām zivsaimniecībām. Gribu teikt, pal, gribēju teikt, ka jāievēro šeit arī sieviešu loma, tām ir ļoti liela būtiska nozīme zivsaimniecības sektorā. Uh, jānodrošina lielāka konsekvence un zivsaimniecība nolīgumos ar trešām valstīm. Gineja un Maroka ir tikai dažas no šīm valstīm, ar kurām šobrīd nolīgumos konsekvences nav. Paldies tā, Kūnas kungs! Priekšsēdētāji kundze, cienītās dāmas, godātie kungi, Damanakī kundze, vēlējos jums novēlēt panākums darbā un ceru uz labu sadarbību. Paldies arī pat Raunēves kundzei, viņa veic patiešām izcilu darbu. Protams, jāpadomā arī par eh, mazajām uh, zivsaimniecības nāzijām, piemēram, Vācijā. Stabilitāte ir no svāra. Uh, Mēs esam pārliecināti, ka mums ir jāaizsargā zīvju resursi un jāpanāk, lai tie paliktu tādā līmenī, ka mūsu zvejniekiem tiešām Eiropas Savienībā būtu nodrošināta nākotne. Mēs runājam gan par ekonomiku, gan par ekoloģiju, bet noteikti jāpadomā arī par uh, noteiktu sugu aizsardzību. Mēs runājam šeit arī par uh, roņiem un komoriem, par šiem jūras kraukļiem. Eiropas Savienībā ir patiešām gara jūras uh, piekraste, un E, ļoti daudz ģimeņu dzīvo no šīs naudas, turismu noteikti nevajadzētu aizvirst, un zaļā grāmata patiešām ir ļoti labs risinājums. Protams, runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Nākamais ir Sikierska kungs, lūdzu. Paldies, paldies. Uh, Mums eh, kopīgo zivsaimniecības politiku veidzot, vajadzētu veidot tā, lai eh, tajā labi saspēlētos gan ekoloģiskie, gan ekonomiskie aspekti. Un, protams, jāpadomā arī par eh, zvejnieku ģimenēm, par to, kā šiem cilvēkiem nodrošināt pienācīgu iztiktu. Protams, ir jāpadomā arī par jaunajiem zinātniskiem atklājumiem, ko tie mums saka, kā mēs drīkstam rīkoties turpmāk. Ir jābūt arī e, modernizācijai, jābūt vairāk investīcijām un jāievieš konkrētas normas. Protams, Uh, ir jāpadomā par to, ka situācija visos reģionos un visās jūrās nav viendabīga. Ir jāizveido tāda pieeja, kas uh, būtu balstīta uz individuālajām prasībām. Mums ir jānodrošina arī nodarbinātības iespējas dzīvesaimniecības sektorā. Un ir jābūt eh, ciešākai sadarbībai starp pat patērētājiem un arī starp zvejniekiem. Kelī kungs lūdzu. Paldies! Savos septiņu mēnešu darba laikā, kā de, šajā deputāta amatā, netik, nekad neesmu tikusies, neticies ar tik daudz zvejniekiem un zvejniecēm kā, kā šo mēnešu laikā. Un viņi pilnīgi noteikti ar nepacietību gaida šo reformu. Mums ir jāsaglabā ne tikai zivju resursi, bet mums jāsaglabā arī šīs piekrastas kopienas, šie cilvēki, šī sabiedrība. Un mums jāspēj īstenot tāds regulējums, kas nāktu par labu šīm mazajām zivsaimniecībām un cilvēkiem, kas tajās strādā. Ir jāizveido jauna veida ierobežojumi un tā visa rezultātā jānodrošina uzlabojums situācijā. Turklāt pastāv tendence pētniecības rezultātā un zinātnisko pētījumu rezultātā uztvert šos faktus tādi, kā tie ir, bet jāsaka, tie ir arī jāapstrīd, ir jāskatās, lai šie pētījumu rezultāti būtu objektīvi. Paldies! Un tagad esam noslēguši arī brīvā mikrofona runātāju sarakstu, tāpēc tagad tālāk došu vārdu Mārtinam Fragēro Spānijas prezidentūras vārdā. Tā, lai viņš var reaģēt uz visiem izteikumiem. Lūdzu, Mārtiņ Fragēro, jums vārds. Liels paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es gribētu teikt paldies pat Rau Nevešas kundzei par darbu, ko viņa padarījusi. Līdz šim debates, kas, debatēs, kas norisinājās padomē, ministri ir pauduši vienprātīgu atbalstu domai par KZP reformu. Tā, lai tā būtu konsekventa, lai būtu vienkāršoti noteikumi un regulējums, lai tiktu nodrošināt lēmumu pieņemšanu reģionālā līmenī, lai tiktu nodrošināts atbalsts strateģiskajiem aspektiem un principiem. Turklāt piekrītam arī tam, ka vēlamies samazināt to apjo, zivju apjoms, kas tiek izmest atpakaļ jūrā. Uh, Eh, mūsu kopējie konverģences punkti ir šādi, respektīvi, ka jāsaglabā pašreizējie noteikumi eh, attiecībā uz piekļuvi eh, aizsargājumām zivju sugām. Vairāk jāiesaista profesionāļi eksperti šajā jomā, ir jānodrošina marķējums un certifikātu certificēšana, jā, tāpat jāskatās uz to, lai subsīdijas tiek izmaksātas tikai rētos gadījumos, lai samazinātu zvejas jaudu. Uh, Tad, kad tas pastāv pārpalikums, ir jādomā par akvakultūru uzturēšanu, un šai KZP ir jātop integrētai kopējā jūras politikā, liekot uzsvaru uz Eiropas Savienības mēroga rīcību un nodalot to no nacionālo dalību valstu rīcības. Šeit jāsaka, ka ir bijuši arī domstarpības, un domstarpības dalību valstā bijuši par šādiem jautājumiem. Piemēram, cilvēki, kas atstāja zivsaimniecību, kas notiek ar šīm kvotām, kā, kā tās tiek nodāts, nodots tālāk, kā tiek samazināts, kā tiks samazināti zivju krājumu izmešana jūrā, kas, kas tiek darīts ar pārliecīgo zvejas jaudu, Un kā palielināt atbalstu mazajām zivsaimniecībām un piekrastes zivsaimniecībām? Kā jau teicu savas uzstāšanās sākumā, padomu vēl nav pieņēmusi konkrētu lēmumu šajā jomā. Mēs arī neplānojam pieņemt oficiālo lēmumu līdz nākamajam gadam. Komisija savukārt mums ir likusi, protams, priekšā likumdošanas priekšlikumu, un bet, eh, liks priekšā priek, šo likumdošanas priekšlikumu mēs pie tā arī strādāsim. Gribēju teikt, ka zivsaimniecības vektors ir pilnīgi mm, ļoti nozīmīgs, un paldies visiem deputātiem par ieguldījumu. Paldies Paldies, saka priekšsādātājs, un tagad došu vārdu Damanakī kundzei komisijas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Gribu pateikties visiem deputātiem par viņu ieguldījumu šajās diskusijās. Uh, man ļoti patika tas, ka tik ļoti daudz deputātus šī tēma interesē. Es sapratu nostāšanās Eh, to, ka visvairāk pieminētais vārds bija ilgspējība, ilgspējība, ilgspējība, ilgspējība, un tas viss jānodrošina vispārējais vienošanās ietvaros. Es, protams, nevaru šobrīd atbildēt uz visiem izteiktajiem komentāriem, bet gribēju uzsvērt atsevišķas prioritātes. Mazās zivsaimniecības Un piekrastes reģiona ir viena no prioritātēm. Pilnīgi noteikti gribu jums apliecināt, ka izstrādājot dokumentu priekšlikumus, ļoti nopietni uzsversim jūsu teikto par tieši par šo jautājumu. Gribēju turklāt jums arī apliecināt, ka man nav nekādu nolūku pieņemt kaut kāda veida smagsvaru pasākumus uh, attiecībā uz Eh, šādi, šādām jomām. Par reģionalizāciju tālāk runājot. Gribētu labprāt īstenot ar jums diskusijas par to, ko tieši darīt, lai šādu reģionalizācijas principu īstenot dzīvē. Jo jāsaka, šai jomā mums ir ļoti plašas iespējas un diskusijas ir vajadzīgas. Tālāk nododamās zivsaimniecības zvejas tiesības. Kā saprotu, tad šīs ir ļoti aktīvas un kaismīgas diskusijas. Šeit ir ļoti daudz un dažādi argumenti gan par, gan pret. Es nezinu, kas notiks jūsu balsojumā, bet gribu teikt, ka mēs nevaram šobrīd uzreiz šo problēmu atrisināt. Mums ir ļoti daudz dalību valstis, kas izmanto šo sistēmu jau šobrīd, un tāpēc mans ierosinājums ir organizēt diskusijas, organizēt debatas, uh, Varbūt to varam darīt dzīvesaimniecības komitejas ietvaros. Jāsaka, šis jau nav dialoga noslēgums. Nē, mums eh, varam vēl runāt par šīm nododamajām tiesībām, un es domāju, ka diskusijas palīdzētu mums nonākt pie kaut kāda kopsaucēja. Vēl dažas prioritātes, ko var pieminēt skaidri vienlīdzīgi spēles noteikumi, piemēram, vidusjūras reģionā un citām, un, un zvejniekiem no citām, no trešām valstīm. Mums jāpārliecinās, ka tā tas tiešām ir. Jānodrošina, ka ir taisnīga konkurence starp mūsu zvejniekiem un trešo valstu zvejniekiem. Tālāk samaz, zi, samazināt dzīvju krājumu izmešanu jūrā, marķējums, certifikācija, jā, tās arī ir mūsu prioritātes. Un noslēgumā gribētu uzsvērt to, ka nepieciešams Eh, jauns, nepieciešams jauns zivsainiecības nolīguma veids, forma, kur tiktu iekļaut arī cilvēktiesību klauzula. Lielas paldies visiem par jūsu uzstāšanos, par jūsu teikto, un gribu vēlreiz uzsvērt, ka šīs nav debašu noslēgums. Nē, šis ir tikai pats sākums tālākām diskusijām. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, komisārs Kunze. Un tagad noslēguma vārdiem došu vārdu referentē Patrāu Nevešas kundzei. Jums tiek piešķirtas divas minūtes. Man ļoti patīk jūsu uzvārds. Tā vien šķiet, ka jūsu uzvārdā pēc nozīmes iekļauts visas dabas parādības. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas šodien plenāru sēdē izteicās. Un, protams, ceru tikpat veiksmīgā garā sadarboties arī ar jums turpmāk, kad šīs debatas turpināsim. Kā jau komisāra kungs teica, mums ir jāturpina strādāt kopīgi, lai varētu sasniegt visus nospraustos mērķus. Šāda veida ziņojumā, protams, es nevaru iekļaut visu, ko kolēģi vēlējās tur redzēt. Kāds teica, ka mēs varbūt bijām pārāk tālajoši, citiem šķita, ka mēs visus aspektus pietiekam neuzsvērām, bet pašreiz mums ir jāgarantē ka pateicoties ziņojumam varēs radīt labu līdzsvaru, ka mēs varēsim izskaust pašas nozīmīgākās problēmas un uh, rast vienprātību. Protams, es vēlos, lai uh, visi būtu gandarīti, lai būtu gandarīti gan sektorā nodarbinātie, gan arī politisko lēmumu pieņēmēji. Mēs esam nenogurstoši strādājuši, lai ziņojums taptu, lai tas taptu zivsaimniecības komitejā Faragas Esteveids kundzes vadībā. Un es ceru, ka arī padome savos turpmākajos darbos ņems šo ziņojumu vērā. Protams, arī to pašu es sagaidu no komisijas, lai mēs varētu veikt nopietnu darbu, izsakot priekšlikums, kas varētu ļaut. Uh, piedzīvot uzplaukumu zivsaimniecības nozarē. Es vēlējos pateikties visai komandai, kas man atbalstīja. Mēs ņēmām vērā dažādas domas, dažādus viedokļus un, protams, jāpadomā par to, kas notiek gan sektorā Eiropas Savienības robežās, gan ārpus tām. Es ceru, ka mēs varam patiešām atrast labu līdzsvarotu risinājumu, kas radītu gandarījumu visiem sektorā iesaistītajiem un lai zivsaimniecība kļūtu par tādu nozaru, kas attīstās un ir ilgtspējīga. Paldies! Tagad esam noslēguši debates par šo jautājumu. Balsojums ir paredzēts apmēram pēc stundas šodien, 11.30. Nākamais darba kārtības punkts par uh, drošību dzelzceļa jomā, un uh, šeit mēs runāsim arī par Eiropas signalizēšanas sistēmu. Apenas unos días